tiek ievēlēta nepastarpināti, un līdz ar to es mūs, sirsnīgi sveicu mūsu bijušo un atkal jauno kolēģi. E, saskaņā ar reglamenta trešā e, pānta otro daļu katrs deputāts var piedalīties sēdēs, e, ja vien, mandat, ja vien netiek celti iebildumi pret mandāti. Un, ja Saksas